kas tika noskaidrots. Un tagad pārējiem pie balsošanas. First, first, Vispirms priekšsēdētāja konference ierosinājusi, ka īpašās e, komitejas par ta, e, nodokļu nolēmumu e, taks 2 pilnvaru termiņš tiktu pagarināts līdz 2016. gada 2. augustam. Vai kāds iebilst? Nav iebildumu. tad uzskatām to par apstiprinātu. Un tagad noteikti ķeramies pie balsošanas un uz rumāņu valodu pārēju. Prima este libertatea de exprimare, primul raport este libertatea. Yeah. Vispirmais ziņojums, par ko balsosim, ir kas, ties, runas brīvība Kazahstānā. Piektais grozījums. Nu, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Tālāk. 12. pants sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais godi, grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par pret, atturs, noraidīts. Balsojums par rezolūciju kopumā par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk, nākamais. Ēģipte. Džulio Regeni lieta. Trešais pants, pirmā daļa par pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 13. pants. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, trešā daļa par pret atturs pieņemts, ceturtā daļa par pret atturs pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturs noraidīts, otrais grozījums par pret atturs noraidīts, Balsojums tālāk par rezolūciju kopumā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk situācija demokrācijā Kongo republikā. Septītais grozījums. Par? Pret? atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Par, pret, atturs. Šķiet, ka tādu pašu vairākumu noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam, bal Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais pants sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. Devītais grozījums par pret atturs noraidīts. Trešais par pret atturs noraidīts. Pirmais par pret atturs noraidīts. Piektais par pret atturs noraidīts. Sastais par pret atturs noraidīts. Tālāk balsosim par rezolūciju kopumā par pret atturs pieņemts. Tālāk pārējiem pie Desarnēzes kundzes ziņojuma ārkārtas autonomu tirniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas republikai par likumdošanas rezolūciju ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Francāzes Grostetes ziņojums veterinārās zāles. Grozījumi ir ārkārtīgi daudz. Vispirmām kārtām komitejas grozījumi blokā par, pret, atturs, pieņemts, 49. par, pret, atturs, pieņemts, 74. Nē, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 49. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. grozījums. Četrās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par. Pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad par 74. grozījumu trešo daļu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par ceturto daļu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 291 un 77. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septiņdesmit septītais par, pret, atturs pieņemts. 297 D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 atturs noraidīts. 111. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa ar personālu balsojumu, sākam balsot. Un beidzam balsot, pieņemts. 112. par, pret, atturs šķiet noraidīts. 113. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa ar personālu balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 293. ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 116. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 298. D par. Pret. Atturs. Noraidīts. 117. divās daļās pirmā daļa. Nē, pārbaudīsim 298. D. Labi, elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mana kļūda. Atvainojiet. 117. divās daļās pirmā daļa par. Pret atturs pieņemts. Otra daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 127. par pret atturs pārbaudīsim elektroniski 127. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 131. ar personālu balsojumu sākam balsot. Jums ir radušās kādas problēmas? Vecā priekšsādātājs. Deputāts aizgājās. Delay. I'll, I'll I shall, I shall keep a distance between. Labi. Tad eh, mazliet ilgāks laiks būs starp eh, sākšanu un beigšanu balsot, jo cīm redzot to, ko dēļ informācija pie jums nonāk vēlāk. No. Nē, tā nav nekāda taktika, ar kuras dēļ es vispār visu vēlētos iekavēt. Nē, nē, nē. Visiem taču ir jādodas uz lidmašīnām, protams, arī labā flanga kolēģiem. Tātad. 131. ar personālu balsojumu sākam balsot. Votul este închis. Beidzam balsot. Noraidīts. 299. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 300. personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. 100. 135. pār noraidīts. 301. personāla balsojums sākam balsot. Votul este închis. Pārējiem tālāk mēs. Ce prin vot nominal votul este deschis votul este închis respins noraidīts es skatos vienkārši uz gaismiņām jūsu mašīnītēs šais iekārtās, un tad, kad es tās rādu, tad es attiecīgi arī slēdzu balsojumu. Tātad. 318. Tri, nē, 319. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 312. par pret atturs pieņemts. 137. atkrīt. 138. par, pret, atturs, pieņemts. 20 kade. 304. atkrīt. 301. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 138. par pret, atturas, pieņemts. 322. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 138. par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 Sākam balsot par 144. Beidzam balsot. Pieņemts. Es atvainojos, kļūdījos. o sută patruzeci simt piecdesmit simt piecdesmit par pret atturas pieņemts. 151. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 152. par pret atturas pārbaudam. 152. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 188. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. adoptat. Man likās, ka pieņemta. 202. par pret atturas noraidīts. 205. par pret atturas pieņemts. 206. par pret atturas pieņemts. 302. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 213. pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim. 213. otrā daļa sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. 317. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 214. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 228. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 227. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 230. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējie divi grozījumi 294 un 323 atkrīt. 230. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 294. un 108. atkrīt. 234. par, pret, atturas. Nav īsti skaidrs. Sākam balsot par 234. Beidzam balsot. Pieņemts. 239. par pret, atturas, pieņemts. 303. par, pret, atturas, pārbaudīsim. 303. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 248 atkrīt. 250, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 304. par, pret, atturas, pieņemts. 253. atkrīt. Tāpat arī 254. ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 262. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 273. Vairs nav balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 278. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 305. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 283. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 306. atkrīt. 307. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 308. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 309. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 310. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 290. par, pret, atturas, noraidīts. 6. par, pret, atturas, pieņemts. 311. par, pret, atturas, pieņemts. 313. pār pret atturas norādīts. 23. pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 314. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 295. par, pret, atturas, pieņemta. Pieņemts. 37. atkrīt. 298. par, pret, atturas, noraidīts. Tagad par komisijas priekšlikumu. Grostetas kundze vēlas izteikties. Lūdzu, jums vārds. Mums ir jābalso par komisijas priekšlikumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un tagad Grostetes kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu ieteikt atlikt balsojumu par uh, rezolūcijas priekšlikumu saskaņā ar 61. Uh, pāntu reglamentā. Uh, Mums ir jāveic starpiestāžu sarunas par uh, mandātu, tad par mandātu šīm sarunām. I, I, I suggest, you know, to... Mums ir jābalso par šo priekšlikumu. Tātad balsosim ar elektronisko balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpināsim darbu. Tanes Eskūkungs ziņojums. Dod vārdu referentam, lūdzu. Ne? pakārtošu dokumentus šeit uz galdā. Mums ir balsojums blokā no uh, 1. līdz 35. grozījums no komitejas, kurš pār pret atturas pieņemts. 12. grozījums pār pret atturas pieņemts. 31. pār pret atturas pieņemts. Tagad balsojums par komisijas priekšlikumu par, pret, atturas pieņemts. Un tagad dodu vārdu Tanas Esko kungam. Domnule președinte, propun uh, amânarea. Priekšādātāji. Es saskaņā ar pantu par starpiestāžu sarunām gribētu aicināt atlikt balsojumu par normatīvo rezolūciju. Balsosim par šo priekšlikumu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Merģem la punktu de pe ordine. Tagad virzību uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem. Pirmais grozījums, pirmā daļa, kurš par? Pret atturas noraidīta. Otrā daļa par. Ne otrā atkrīts atvainojos. Otrais grozījums par. Pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par. Pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par. Pret atturas noraidīts Noraidīts. Sākotnējais teksts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 15. punkts, punkts sākotnējā tekstā par, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret, atturas, pieņemts. 26. pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemtā. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim. Pārbaudam otro daļu 26. punktā, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 36. Pirmais, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret atturas noraidīta. Apsvērums A, kurš par pret atturas pieņemts. Apsvērums B par pret atturas pieņemts. Apsvērums C par pret atturas pieņemts. Apsvērums D pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Tagad re, visa rezolūcija kopā, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Nākamais darba kārtības punkts - stāvoklis Eritrejā. Seši pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. 16. pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta Pieņemta. Balsosim par rezolūciju kopā, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Raportul privind fosta Republică Iugoslava a Macedoniei. Ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku 9. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, nomināls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, eh, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Kas par pret atturas norādīts? 7. grozījums par pret atturas pieņemts. Sākam balsot par septīto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 32. punkts, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas norādīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par piekto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums par. Es atvainojos saka priekšsādātājs. Trešais grozījums. Kas par pret atturas pieņemts? Sestais par pret atturas noraidīts. 13. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 14. personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 45. punkts, orģinālais teksts, pirmā pusdaļa par pret atturas norā, pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 44. grozījums, pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa atkrīt. 48. punkts, pirmā daļa par pret atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 17D grozījums personālais balsojums sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim. Balsosim elektrons par astoto grozījumu. Sākam balsot. Votuļ. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. C apsvērums pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, noraidīts. G apsvērums pirmā daļa par, pret, apsturas, pieņems otrā daļa par, pret, atturas, pieņems. Balsojam par visu rezolūciju kopā, kas par pret atturas pieņemta. Nu, tas bija acīm redzami, saka priekšsēdētājs. Votul este deschis. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Jūs nedzīvojāt, eh, jūs nedzirdējāt tulkojumu. Marijas kungs, tagad elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Nu, bija neliela atšķirība, saka priekšsēdētājs. Tā nebija redzama šeit no tribīnes. Tagad pāriesim pie nākošā ziņojuma, ziņojums par Melnkalni. Sastais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Astotais par pret atturas noraidīts. Ceturtais, septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim grozījums 4 un 7 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, mana kļūda, saka priekšstādātājs. Man būs jānoslauka mans brīlis. Devītais grozījums par pret atturas norādīts. Pentru. Piektais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas noraidīts. 33. punkts pirmā daļa par pret atturas pieņems. Otrā daļa par, uh, otrā daļa nomināla personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Kovačeva kungs, vārds jums lūdzu. Es vēlos Eiropa, Eilo, Eiropas tautas, vārdī, tautas partijas vārdā pieteikt grozījumu pēc pirmā teikuma, mm, ka vēršamies pret uh, eh, Melnkalnas integrāciju NATO. Um. To... Vai kāds ir pret šo grozījumu? Nē. Put... Deputāts ceļas kājās daži. Is it 40? Yeah, there are 40. Yeah. So, we have 40 colleagues. Tātad ir 40 kolēģi, kas iebilst pret šo grozījumu. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to. Pārējām pie trešā grozījuma ordinālā teksta pirmā daļa. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pieņemts. 11. par pret otrā daļa trešajam grozīmam. To jūs vēlēties pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, mēs jau varam vēlreiz pamēģināt, saka priekšstādātājs. Um, amendamentu 11. 11. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts? Otrais grozījums atkrīt. Orģinālais teksts Balsojam par visu rezolūciju kopumā. Kas par? Pret atturas pieņemts. First, Mr. Gualtieri. Yes. Domnul, domnul, um, am primit un, am primit un amendament de compromis. Es esmu saņēmis kompromisa grozījumu no Gualtieri kunga. Tas tika iesniegts vēlu un tāpēc es sazināšos ar jums. Vai jūs iebilstat pret Klotieri kungu iesūtīto grozījumu? Iebildumu nav. Tātad mēs balsosim par pirmo grozījumu. Kas par? Pret atturas pieņemts. Fac un anunț. Cererea de vot de părți paziņojums ir pieprasījums izteikts par dalīto balsojumu par 50. grozījumu, taču tas ir atsaukts, tāpēc par to nebalsosim. 64. personālais grozījums sākam balsot. Is. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. personālais balsojums sākam balsot. Un kis. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. grozījums par. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Balsojums par visu rezolūciju, personālais balsojums. Sākam balsot. Tuļies te enkis. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies! Un tagad būs balsojuma skaidrojuma. Lūšu kolēģus pamest šo zāli veikli un klusiņā. Kolēģi, putem trece la explicațiile de vot. Tad mēs varam pāriet pie balsojuma skaidrojumiem. Ja vēlaties turpināt savas sarunas, tad lūdzu ņemiet vērā, ka tagad sāksim balsojumu skaidrojumus. Raportu